salīdzinot ar uh, Briseli, ir tuvāk uh, Vācija, un šeit uh, daudz vieglāk var atrast alternatīvos transporta ceļus nekā Briselē. Paldies, dāmas un kungi! Līdz ar to arī noslēdzam diskusijas par šo jautājumu, un vēlreiz gribētu jums atgādināt, ka papildus informācija jums tiks sniegta rīt no rīta un trešdien no rīta. Pagājušās uh, Sēdes protokols ir izdalīts, vai ir kādi komentāri par protokolu? Jā, lūdzu. Golniškungs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Es gribētu uh, 172. Uh, pantu pieminēt 9. septembra sētā 5.2 uh, punkts un 145. punkts uh, atsaucas uz personīgu piezīmi. Priekšsēdētāja kungs, mēs balsam par ļoti nozīmīgi. Uh, um, rezolūcija, m, mm, kā ir runa par uh, Francijas uh, valdību un par to personu izraidīšanu, kas uzturs ilegāli. Un šis balsojums uh, netika noturēts uh, pēc personāla balsojuma. Un eh, mēs redzam, ka mēs un uh, mani draugi bija uh, mazākumā un balsoja pret šo rezolūciju, uh, nosodot Francijas valdību. Mēs bijām 245 deputātu starpā, kas balsoja pret, Žans Piers Odī un Veronika Madjē domā, ka mēs balsojam par rezolūciju nosodot Francijas valdību, bet tā ir kļūda un tā, tā ir tādi meli. Uh, un a, Eiropas lietu ministrs Pierslē Lušs un AMP priekšstādātais Nacionālajā asamblējā, ko Pēkungs uz to atsaucās, bet diskutējot balsojumā, kad es skaidroju šo savu balsojumu, bija ļoti skaidrs, un kādēļ nebija personāla balsojuma pretēji visai parastai praksei, un tā bija tautas partijas vēlme. Priekšstādātais kungs es gandrīz beidzu. Uh, Tā tad tās ir mēģinājums diskreditēt mūsu politiskos spēkus. Paldies, Golniškungs, ar to arī pietiks. Paldies. Paldies par jūsu piezīmēm. Dāmas un kungi. Kā es saprotu, tad tā bija piezīme par protokolu un tas bija arī personīgs paziņojums. Es saprotu, ka jūs atsaucāties uh, uz savu personīgo viedokli. Vai ir vēl kādu komentāru par uh, protokolu, par 9. septembra sēdes protokolu? Tad tas ir pieņemts. Dāmas un kungi, vēl man jums ir jā, jāsniedz sekojuši informācija.